Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το επόμενο... Dāmas un kungi, deputāti, nākamais punkts darba kārtības punktā ir mutiskais jautājums par rādītāju kopsavilkumu projektu makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai. Baulas kundze iepazīstinās mūs ar jautājumu, lūdzu. Thank you. Paldies. Nav viegli runāt, bet es gribētu tomēr sākt. Paldies komisijai par to, ka tā ir gatava uzklausīt parlamentu šajā jautājumā par makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzībai tika iesaistīta atbildīgā parlamenta komiteja un izstrā, tiks izstrādāta arī rezolūcija. Kā jūs zināt, Eiropas parlaments ļoti nopietni nodarbojas ar šo jautājumu, ir notikušas debates arī ar padomi, lai panāktu uh, koplēmumu par sešu dokumentu pakotni. Un parlaments ļoti augstu vērtē, ka tiek noteikts gan augšējais, gan apakšējais slieksnis makroekonomiskajā nelīdzsvarotībā nevienmēr ir iespējams uh, to viegli izdarīt. Un attiecīgajā dokumentā, par ko es runāju, tas arī nav īsti izskaidrots un izklāstīts. Komisijas deklarācijā ir teikts, ka makroekonomiskā nelīdzsvarotība ir jāuzrauga dalību valstis, kurās ir uh, liels tekošā konta deficīts vai pārpalikums. Nu, Eiropas Savienība, protams, nav arī noslēgta ekonomika, bet eh, vērtējot viens otru, mums ir jācenšas panākt lielāks līdzsvars, lai veicinātu konkurētspēju. Komisijas um, dokumentā ir runa arī par uh, Um, zināšanu līmeni vai zinātību, kas ir vajadzīga, lai ekonomikā vispār varētu darboties. Un uh, par šiem jautājumiem arī ir jārunā saistībā ar makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzību. Uh, Un runājot par 2020 stratēģiju, tad ir paredzēts izveidot sliekšņus finanšu tirgus rādītājiem un ir paredzēta sadarbība ar Eiropas sistēmisko risku kolēģiju. Runājot par turpmāko darbu, visiem soļiem, kas ir paredzēti šajā uzraudzībā, ceturtajā, kas ir minēta ceturtajā pantā, būtu jātiek iekļautam attiecīgajā dokumentā, kas regulē šo uzraudzības iestādi. Un vēl kā komisija grasās īstenot, izveidot šo ek makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības iestādi, kā tā grasās iekļaut rādītājus no dalību valstīm, lai izveidotu agrīnās brīdināšanas sistēmu, kādas kādi būs pasākumi, kā tiks iekļauts Eiropas, iekļaut Eiropas sistēmi, sistēmisko risku kolēģija un vēl par metodoloģiju un zināšanām, manuprāt, šim jaunajam politiskajam instrumentam ir jābūt ārkārtīgi caurskatāmam, un es gribētu komisiju aicināt, uh, lai jebkādas, jebkādi grozījumi un šī dokumenta, šī, at, šī politiskā instrumenta aktualizēšana notiktu tā, lai par to visi būtu informēti. Paldies! Eiropas komisijas vārdā uzstāties Olī Rēns. Godātie deputāti! um, runājot par ekonomisko pārvaldību un sešiem, sešu dokumentu pakot, tad tie tika pieņemti pa vakar. Mums, protams, ir jāturpina virzīties uz priekšu. Uh, Tāpēc es ļoti priecājos par šo rezolūciju, kurā runa par makroekonomiskās nelīdzsvarotības uzraudzības iestādes izveidi. Jūsu mutiskais jautājums sastāv no deviņiem dažādiem jautājumiem, un es mēģināšu pus, divās minūtes septiņās sekundēs uz tiem atbildēt. Saskaņā ar jūsu rezolūciju Komisija jau ir iepazinusies uh, nov ar novembra padomes atzinumiem, un tagad mēs varam jau piešķirt šim, šim plānam jau tādu konkrētu formu saskaņā ar demokrātijas principiem. Šī uzraudzības iestāde um, Par to mēs diskutēsim janvāra vidū, janvārī un februārī ekofin sanāksmēs. Un ņemot vērā diskusiju rezultātus, komisija īstenos uh, veiks pārskatu tad, ku, dalību valstīs, kuros tiks, šajā pārskatā tiks analizēta situācija dalību valstīs makroekonomiskās uh, nelīdzsvarotības ziņā. Es gribētu uh, pastāstīt jums par atšķirību, kas ir starp fiskālo un makroekonomisko nelīdzsvarotību vai uzraudzību, atvainojiet. Eh, fiskālā eh, uzraudzība ir nepieciešama stabilizācijai, un mēs redzējām, ka īrijas un Spānijas gadījumā, eh, kur valsts finanses krīzes situācijā sastapās ar ļoti lielu nelīdzsvarotību. Notika arī recesija reālajā ekonomikā, palielinājās bezdarbs, kam bija ļoti, ļoti smagas sekas sabiedrībā. Uh, fiskālā uzraudzība ir saistīta ar skaitļiem, to ir iespējams kvantificēt, bet makroekonomiskā uzraudzība prasa ekspertu zināšanas ekonomikā, procesu izpratni un mūsu pētījums vai uzraudzība kādās dalību valstīs nenozīmē, ka valstī akurāt ir iestājusies krīze. Vārds sakot, šī uzraudzība mums palīdzēs kā agrīnās brīdināšanas instruments, uh, lai veiktu korekcijas pasākums un eh, mazinātu šo makroekonomisko nelīdzsvarotību. Runājot par vienādu attieksmi, vienādu piemērošanu visās dalību valstīs, tad, protams, mēs raudzīsimies uz to, kas notiek dalību valstu bilancēs un tekošajā kontā. 28. septembrī Eiropas parlamentā pieņemtajā dokumentā ir runa par to, ka par to, kā tiek tiks vērtēta šī makroekonomiskā delī, nelīdzsvarotība dalībvalstīs saskaņā ar kādiem kritērijiem to noteiks godātais priekšēdētāji, deputāti, noslēgumā gribētu atgādināt, ka visas 27 uh, dalībvalstis tiks uzraudzītas un tās uh, gūs labumu no šīs uzraudzības. Tās varēs izmantot šos secinājumus, un es domāju, ka no tā iegūs visi. Arī Es ceru, ka apvienotā karaliste vēlas iesaistīties, jo mēs, kā Eiropas komisija, nevienu nevēlamies atstāt aiz borta. Un mēs turpināsim strādāt visu dalību valstu un Eiropas Savienības labā, kaut gan dažkārt mēs to piemirstam sevišķi šajās karstajās debatēs šodien. Paldies, komisāra kungs. Tagad būs politisko grupu pārstāvju uzstāšanās. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto runāšanas laiku, jo mums būs gan balsošana, gan Saharova balvas piešķiršana, tāpēc es jūs pārtraukšu, ja jūs runāsiet pārāk ilgi. Tagad Dorfman kungs lūdzu godātā priekšādātājs kundze, godātie kolēģi. Mēs daudz šeit esam diskutējuši par ekonomisko pārvaldību un sešu dokumentu pakotni, un tagad mums mūsu rokās ir pasākumu kopums, kas ļaus vērtēt situāciju dalību valstīs. Runājot par šo uzraudzības iestādi, ir pieņemts lēmums, ka līguma likuma tekstā ir uh, pasākumi tikai um, aprakstīti lielās līnijās vispār, bet konkrēt, konkretizēšana jāveic komisijai. Un tagad uh, es vēl gribētu uzsvērt, ka mēs šeit parlamentā diskutējām par šo simetrisko pieju, piemērojot sešu dokumentu pakotni. Eiropas Savienība nav tikai noslēgta ekonomiskā sistēma vai tirgus, kas, sadarb, kas ir tāds bilaterāls ja kāda dalībvalsts ļoti daudz eksportē, tas nenozīmē, ka citas dalībvalsts eksporta spējas ir apdraudētas. Bet tas nenozīmē, ka, ja kāds nepilda mājas darbus attiecībā uz ekonomisko uh, budžeta disciplīnu, tad uh, arī pārējās dalībvalsts var izlikties, ka nekas nav noticis un darīt tāpat parlaments ir paredzējis sev tātad šo uzdevumu uzraudzīt situāciju, kas notiek makroekonomiskajā sektorā. Un mēs uzskatām tautas partijā, ka komisijas izstrādāto dokumentu var izmantot turpmākajam darbam. Runātājs tiek pārtraukts. Jūsu laiks ir beidzies. Tagad sociālistu vārdā uzstāsies Podimātas kundze, godātā priekšēdētāja. Vakar Financial Times bija interesants raksts par to, kāpēc vienošanās iepriekšējā samitā um, cietīs neveiksmi. Eiropas parlaments un arī sociāldemokrāti jau ilgi nodarbojas ar šiem jautājumiem. Uh, nu, disciplīnas pasākumi vai noteikumi ir vienpusēji un neefektīvi. Ir tiek veicināts nel, šī nelīdzsvarotība un izmantojot Vācijas piemēru pagājušajā gadā 5,7% no IKP uh, bija tātad, pieaugums, tas bija vairāk nekā Ķīnā. Un uh, padome pieņemtajā nolīgumā, nu nav nekas teikts, ko tad iesāks ar pārpalikumu, kas ir radīts Vācijā jo dienvidu uh, valstīm tiek uzlikti budžeta disciplīnas pasākumi, pienākumi, un, manuprāt, uh, pašreizējie pasākumi nekādā veidā ne, nepalīdzēs uh, samazināt nelīdzsvarotību ir jārunā par fiskālo apvu, ap, apvienību. Runātāji, diemžēl, lasa ļoti ātri un ļoti sarežģītu tekstu. Runājot par dalību valstīm, kurās ir liels tekošā konta pārpalikums, un tā ir problēmas viena puse, bet attiecībā uz tām, kurās ir deficīts, tiek piemērot ļoti atšķirīgi standarti. Runātāja tiek pārtraukta, priekšādātāja saka, es jau atkārtoju to vairāk kārt, Haglunda kungs lūdzu liberāļu vārdā. Thank you, Madam President. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka komisārs ļoti labi paskaidroja, kāpēc mums ir nepieciešama šāda makroekonomiskā uzraudzība. Finanšu krīze pierādīja to, ka makroekonomiskā līdzsvara trūkums var apdraudēt Eiropas ekonomiku par spīti uh, varbūt uh, publiskajām finansēm, kas uh, ir diezgan labā stāvoklī. Um, arī man šajā parlamentā ir bijusi iespēja strādāt pie šī jautājuma, un man šķiet, ka mums izdevās panākt diezgan labu rezultātu, un tagad ir runa par šī rezultāta praktisko īstenošanu. Es personīgi esmu pārliecināts, un um, Man grupa atbalsta komisijas eh, darbu pie sākotnējās iniciatīvas, kas tagad ir uz galda. Es domāju, mums ir jāsaprot, ka šis ir tikai sākums makroekonomiskai uzraudzībai. Mums ir jāpiešķir tam visam lielāka loma vispārējā procesā. Mums ir jāatceras, ka eh, šis. Uh, rādītāju kopsavilkums ir nepieciešams un ir nepieciešama arī pamatīgāka pētījuma analīze, lai risinātu problēmas. Vēl viens jautājums, kas ir jāuzsver, ir tas, ka šo procesu nevajadzētu vadīt komisijai. Es neapšaubu to, ka komisija uh, vēlas uzņemties varbūt šo lomu, bet es domāju, ka šai uzraucībā ir jānotiek dalībvalstīs. Dalībvalstīm ir iespēja strādāt ar iespējamo makroekonomiskā līdzsvaru trūkumu. Protams, eh, komisijas vadībā, bet es domāju, ka galvenajam procesam ir jānotiek dalībvalstīs. Tas ir vienīgais veids, kā šis process var darboties. Tas būtu jāuzsver. Un visbeidzot, es vēlētos teikt, ka mums ir jāpriecājas par to, ka šo sešu likumdošanas pasākumu kopums ir stājies spēkā šonadēļ. Tas ir ļoti nozīmīgs solis ceļā uz izēju no krīzes, un mums visiem būtu jāpriecājas par to, par to, ka komisija ļoti nopietni ķērusies pie šie darba. Paldies! Tagad lūdzu Lamberta kungs, eh, pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāra kungs, Gan politikā, gan uh, dzīvē galvenais pamata pamats ir uzticēšanās, un es domāju, ka uzticēšanos jūs esat pievīluši trijos punktos. Vispirms tad, kad jūs mums uh, paziņojāt, ka parlaments atsakās no savām iesībām uh, uz koplēmumu attiecībā uz šiem rādītājiem. Uh, un um, nācāt klajā ar šo uh, ceļu karti. Ceļu karti, kurā minēts, ka notiks konsultācijas ar parlamentu, bet kas notika? Uh, komisija vienojās ar padomi un radīja savu kopīgo rezultātu, parādīja šo rezultātu parlamentam un teica, nu, vai jums tas ir pieņemams? Nē, tas nav pieņemamais risinājums. Es domāju, ka jūs esat izvēlējušies savu partneru un, manuprāt, nepareizi izvēlējušies. Um, jūs sakat, ka uh, valsts ir deficīta un valsts ir pārpalikuma, tas nav viens un tas pats, bet uh, tas, ka valsts, kurām ir pārpalikums, netiek sankcionēts, nenozīmē, ka pārpalikums nav bīstams. Pārpalikums ir tikpat bīstams kā deficīts, un pret to ir jāvērš tikpat izlēmīgi. Un visbeidzot, attiecīgais komisijas ģenerāldirektorāts, ģenerāldirektorāts norāda uz to, ka galvenais, kas uh, viņus interesē ir algas. Bet mums ir jāsaprot, ka ķi, Eiropa nekad nebūs Ķīna, mums neizdosies konkurēt ar Ķīnu algu ziņā. Paldies! Lūdzu, Klūteikungs no kreiso par politiskās grupas viena minūte. Praktiski kopš vakardienas mums ir spēkā jauns uzraudzības mehānisms. Nu, tā ir, eh, zinām, attīstība, ko komisija te vēlētos pamanīt, iespējams, vai no kā tā ir bail. Eh, izaugsme 3% eh, apmērā. Nu, komisija to uzskata par labu lietu, bet es nezinu, vai Eiropa varēs risināt pietiekami veiksmīgu tirsniecības politiku. Protams, var atteikties no investīcijām Uh, izglītībā vai sociālajā nodrošinājumā, bet uh, vai tas ir veiksmīgs solis. Tagad par mūsu scoreboard jeb um, rezultātu kopsavilkumu. Um, šķiet, ka indikatori uh, soda visvairāk tās valstis, uh, kas jau tāpat ir visvairāk cietušas. Tā ka, manuprāt, komisijai vajadzētu tur tiešām ko ļoti nozīmīgi koriģēt. Paldies, un tagad Morgantī kungs viena minūte. Paldies, um, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, mēs šodien runājam par noteikumiem, kas jau drīz stāsies spēkā. Tagad Francija un Vācija uh, devušas zaļo gaismu. Tas ir svarīgs lēmums. Jau iepriekš ir mēģināts uh, šo makroekonomisko nelīdzsvarotību izlīdzināt. Un, teiksim, 97. gadā Mums jau bija vienošanās, bet tā labi nedarbojās. Un tagad Francija un Vācija uzņemšās līderību un uh, diktē savus atsevišķus parametrus. Es te neesmu sajūsmā. Būtu nepieciešami labi indikatori visiem un vienlīdzīga izturēšanās pret visiem. Citādi dažas valstis mums diktē savus nosacījumus. Visiem jābūt uh, līdzvērtīgiem. Uh, Eh, visiem ir savu cieņu. Mums eh, jāpieņem kopīgas lēmums. Paldies, tagad brīvais mikrofons. Ir iespēja izteikties pieciem cilvēkiem. Protams, eh, vārdu lūguši vairāk, vairāki deputāti, bet, nu, sāksim ar Kutašu kungu. Priekšsēdētājs kundze, uzraudzības rezultātu kopsavilkums ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu konverģenci dalībvalstu starpā. Tajā jāapkopo uh, nelīdzsvarotību analīze, jāskatās, kas notiek ar um, mūsu grāmatvedību, jāskatās uz šī brīža kontu um, proficītu un deficītu. Tas var kļūt par nākamās uh, ekonomikas ekonomikas politikas pamatu. Šie pasākumi šobrīd, eh, ietaupīšanas pasākumi, eh, tikai mm, ievaino sabiedrību un eh, aptur izaugsmu. Mums jāinvestē infrastruktūrā un zaļajā attīstībā, lai veicinātu darba vietas un izaugsmi. Figureidu kundze vienu minūti. Paldies. Paldies. Tagad ar Tagad, kad stājās spēkā šī pakotne, nu, ka ekonomika tiek uzraudzīta, mēs, uh, uh, tā ir principā kap, kapitalistiska pieeja, un kas notiek, vairāk bezdarba, vairāk nabadzības, vairāk netaisnības sociālā jomā. Tas ir tas, kas notiek šodien. Mēs labi saskatām šo virzienu praktiski darba ņēmēji kļūst nabadzīgāki. Viņu algas un pensijas eh, tiek samazinātas eh, darbu neatalgo taisnīgā veidā. Bet tagad mēs vēlamies vairāk, vēlamies apdraudēt valstu intereses un eh, īpaši to valstu intereses, kas ekonomiski nav tik stabilas. Un tagad šiem valstīm jāmaksā soda nauda. Un kas notiks tālāk, tā nav pieņemama situācija. Tas uh, ievaino demokrātijas eh, pamatus, tas uh, eh, pārkāpja uh, arī šīs palātas principus. Mm, paldies tagad. Mēra kungs, viena minūte. Es um, uh, es uh, nevēlos, lai uh, tiktu īstenot šī pieeja, uh, Kā jūs vēlaties eh, īstenot eh, šos makroekonomiskos indikatorus? Eh, Izaugsmi nevar pēc plāna īstenot, kā tas notika Padomju Savienībā. Lūk, kas noticis arī ar Padomju Savienību. Un um, mums tiešām vajadzētu izveidot uh, tādas stiprākas un vājākas valūtas zonas. Un, um, Eh, Austrija, Vācija, Nīderlanda, Luksemburga, Francija, un nu, tā būtu viena grupa, bet citām valstīm nu, tad vajadzētu attiecīgi eh, devalvēt eh, valūtas un pielāgoties situācijai. Paldies, Brenda Gast. Brenda Gast, kundze lūdzu. Es varu tikai cerēt, ka visam ir skaidrs, kāpēc šie pasākumi ir nepieciešami. Devalvācijas pasākumi nepieciešami, lai cīnītos pret um, uh, deflāciju. Mm, tagad, lūk, algas tiek samazinātas, mūsu problēmām nav viegla risinājuma, bet uh, mēs Eirozonas uh, laikmetā esam jau daudz ko pārcietuši. Tagad mums sola šo sešu pasākumu tiesību aktu izaugsmu un darba vietas, bet eh, mēs redzam, ko ar mums dara finanšu tirgi spekulanti. Mums ir nepieciešamas reformas, kas eh, ietu abos virzienos. Paldies! Paldies! Paškas kungs pēdējais runātājs. Paldies priekšsēdētāji! Runājot par makroekonomiskajām nelīdzsvarotībām, jāsaka, tās ir uh, jālikvidē, un tāpēc ir paredzēts tagad brīdinājumu mehānisms attiecībā uz dalību valstīm, kurās ir deficīts vai pārliek liela tēriņa. Lai varētu izvērtēt šīs nelīdzsvarotības, uh, tiek ieviest jauns mehānisms par uh, valstu ekonomisko pārvaldību. Izvērtējums ziņojumā iekļautie lēmumi ir ļoti svarīgi, tikai mums ir jāraugās, lai šie dati tik tiešām būtu objektīvi un pareizi. Mums šie dati ir jāiegūst tādā veidā un jāatspoguļo tabulās, lai nebūtu iespējams kaut kā radoši ietekmēt šos datus. Komisijai vienmēr ir um, jābalstās uz uh, pareizu informāciju, tikai, jo tikai tā var uh, pieņemt labus lēmumus. Uh, Paldies, komisārkungs! Dodu jums vārdu, lai jūs varētu noslēgt debates. You, Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šīm ļoti nopietnajām un svarīgajām debatēm un par pausto atbalstu attiecībā uz šo regulu un uh, izteikto atbalstu komisijas rīcībai šajā sakarībā. Kas attiecas uz jautājumu, ko uzdeva priekšsēdētājs kundze Šārona Bolsa par to, kas slēpjas aiz eh, šīs rezultātu tabulas, komisija šobrīd izstrādā dokumentus, kuros būs izskaidrota ekonomiskā loģika, kas arī paskaidro, kāpēc ir izvēlēties šādi rādītāji. Tā skaitā tiks dot arī attiecīgā ekonomikas literatūra un uh, paskaidrots, kā ir noteikti sliekšņi. Es pats varu sacīt to, ka komisija un uh, sniegs jums šo informāciju, kas ir nepieciešama, lai izprastu šo sistēmu attiecībā uz ekonomisko pamatojumu. Padimētas kundze atsaucās uz Britu mēdījiem. Es nedomāju, ka Tas viss būtu ļoti lielā mērā jāņem vērā. Es atceros, ka šajā izdevumā Eirozona tiekusi aprakstīta ne tikai kā maz atvērta ekonomika. Daži komentētāji pat ir norādījuši, ka uh, Eirozona ir liela un slēgta ekonomika. Es gribētu teikt, ka tā ir liela un atvērta ekonomikas zona. Un tur tiek saražot lielākā daļa no IKP pasaulēm. Un es domāju, ka tāpēc vien bija jāveido mehānisms, lai novērst makroekonomiskās nelīdzsvarotības. Likumdošana sevi ietver inteliģents simetrijas pieeju, saskaņā ar kuru uzraudzība attiecas gan uz deficītiem, gan uz pārpalikumiem. Tāpat ir ļoti skaidri norādīts, ka ir nepieciešams steidzam rīkoties, lai novērstu lielus deficītus un ir uh, jāīsteno diferenciēta politiska pieeja. Ja mēs runājam par trešā pānta otro punktu, tad tur ir rakstīts, ka dalību valstu izvērtēšana runājot par tām valstīm, kurām ir liels tekošā konta deficīts. Šo valstu situācija var atšķirties no tām valstīm, kurām ir eh, liela pārpalikumi. Es domāju, ka zālē valdošais troksnis liecina par to, ka man ir jābeidz sava uzruna un man nav nekāds jēgas turpināt runāt par makroekonomiku. Un es domāju, ka turpināsim sarunas um, ekonomikas komitejā kaut kad vēlāk. Paldies par jūsu uzmanību. Paldies, komisāra kungs! Dargie kolēģi, Debates par šo rezolūcijas priekšlikumu ir beigušās. Balsošana notiks rītdien pulkstens 11.30. Paldies jums visiem!